Η κυρία Πρόεδρος. Priekšsēdētāji. Arhīzi sinedriesi. Dāmas un kungi, mēs atsākam mūsu darbu. Esat jau saņēmuši protokolu vai ir kādi komentāru par protokolu, ko esat saņēmuši. Nē, komentāru nav. Tādā gadījumā mēs esam pieņēmuši protokolu. Un tagad došu vārdu Rebēroj Kastro kungam. Merci, madame la présidente. Par procedūru. Paldies, priekšsēdētāji. Es